Good morning. Labrīt, kolēģi. Kolēģi, lūdzu, ieņemiet vietas. Sākām deviņos šorīt ar kopīgo kont un libe komiteju sanāksmi, kādā no citām telpām balsojam veselu stundu lai vienotos par cīņu pret krāpšanu, kas skar savienības finanšu interesi, izmantojot krimināla tiesības. Mums bija Greslis kundze kā referenta no kontu un es pārstāvot Lībe komiteju. Bet tagad mums ir jāatklāt savs darbs Lībe komitejā. Esam citā telpā. Līdz ar to lūdzu uzmanību. Šodien mums ir jāizskat vairāk jautājumu. Un pēc pirmā jautājuma mums sekos balsošana. Tie no jums, kas ir aizmirsuši paņemt līdzi elektroniskās kartītes balsošanai, lūdzu sūtiet kādu pakaļtaļu. Es pats esmu šajā kategorijā. Please focus on the agenda. Lūdzu, koncentrēsimies uz eh, mūsu darba kārtību. Vispirms ir jāpieņem šī darba kārtība. Ir pieprasīts izmaiņas. Gā, eh, ziņojums par Sepolu tiks izskatīts kā pirmais punkts pēc ceturtā. Pēc tam Intvelds ziņojums, publiski eh, pieeja dokumentiem, un tad uh, jāsa starptautiskā vienošanās, kas ir atlikta uz eh, pirmdienu 24. februāru. And there will be a debate on the Libya delegation to Bulgaria and question for Par Libēja eh, komitejas vizīti Bulgāriju un Stojanov kungs ir apstiprinājis, ka 18 punkts. Balsojums ir apstiprināts attiecībā uz nākotnes policijas iestādi. Point of order or eh, objection? Uh, eh, yeah, uh, eh, uh, number 15 on the... Jā, man ir par 15. punktu balsošanas sarakstā. Man 15. Man tas nav balsošanas sarakstā, kad tas tika izsūtīts. Tin, can you remind me what are you talking of? Vai jūs varat atgādināt, par ko jūs runājat? Par Perikles. Par Periklu. Jā, ir. Tas ir izda, izdalīts visiem. Nē, esmu saņēmis. Man nav balsošanas saraksts. Jā, sekretariāts eh, nodrošinās jums balsošanas sarakstu šim jautājumam. Klējs kungs. Es atvainojos, saka priekšsēdētājs. Lūdzu, ievērojiet klusumu. Lūdzu, Klējs kungs. Priekšsēdētāji, mēs runājam par darba kārtību vai priekšsēdētāju paziņojumu. Nē, bija jautājums par Pērikles, vai tas ir iekļauts balsošanai? Jā, tas ir iekļauts, tas ir balsošanas sarakstā. To vakardien izsūtīja pa pastu, e-pastu. Man ir jautājums par priekšsarētāju paziņojumiem. Vai es varu šobrīd uzdot jautājumu? Lūdzu. attiecībā uz delegācijas ceļojumiem eh, pēdējos nedēļās, eh, vēl arī tuvumā eh, paredzētās delegācijas. Tātad runa bija par delegāciju komplektēšanu attiecībā uz delegācijām uz Itāliju un Bulgāriju. Un mēs konstatējām, ka pie politiskām partijām nepiedaroši deputātiem uh, bija iespēja piedalīties eh, delegācijā uz Itāliju pēc dehonta sistēmu, bet tagad pēkšņi ir izlēmts, ka dehonta sistēma tiek atlikta malā un tiek pārstartēta no 1. janvāra. Kāpēc mēs neizmantojam dehonta sistēmu? Solidaritāte ir diskriminācija pret mazajām politiskajām grupām un it īpaši pret deputātiem, kur nepiedara politiskajām grupām. Mums bija ļoti liela interese piedalīties e, šajā delegācijā uz Itāliju. Kāpēc noteikumi netiek piemērot tādā veidā, kā tas ir noticis līdz šim, kā tas notiek arī citās komitejās? Tālāk par Bulgārijas delegāciju, delegāciju uz Bulgāru, respektīvi eh, parlamentu priekšsarētājs eh, paziņoja, ka pārāk eh, daudz ir bijuši līdzbraucēji un parlaments atsakās līdzfinansēt šo, finansēt šo pasākumu, būs no savas kabats jāmaksā. Priekšsēdētājs, mēs uzklausījām jūs, bet mums ir arī uh, jābalso. Pēc Jakolīno punkta mums ir balsojums. Es atgādinu to, lēmumu pieņēma koordinātori. Jūs varat nepiekrist, bet tāds bija lēmums, ka dehonta sistēma tiks atsākt no jauna katru gadu. Mēs e, uzklausījām jūs, ejam tālāk. Valoda režīms. Man nožēl jāpaziņo, ka nebūs uh, e, tulkojums somu, igauņu, maltiešu un horvātu valodās. Uzņēmumu ietveros pārcelto trešo valstu valstspietrīgo ieceļošanas un uzturēšanas nosacījumu. Jakolino kungu ziņojums e, par esošo situāciju. Īsts paziņojums pirms mēs sākam balsot. Jakolino kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Tikko noslēdzās kārtējais trilogs ar padomi un komisiju. Esam soli no šī svarīgā dosie pabeigšana, kas ir ļoti svarīgs augstkvalificētiem strādniekiem. To apstiprina arī tas, ka pagājušā plenāra sesijā mēs balsojām par sezonas darbinieku tiesību aktu. Un komitejā mums izdevās panākt vienošanos ar citām iestādēm, izslēdzām kvotas. Teksts tagad atbilst tam, ko parlaments no tās sagaidīja. Tomēr attiecībā uz nodarbinātības komitejas pilnvarām tur ir vairāki neatrisināti jautājumi. Bet mēs cenšamies eh, tikt skaidrībā Tas pat ir attiecināms uz divpusējiem nolīgumiem ar dalību valstīm. Mēs vēlamies kaut ko homogēnu, kas būtu piemērojams visiem. Un cenšamies nonākt pie tāda risinājuma, kas ļautu vadītājiem, speciālistiem saņemt vienlīdzīgu attieksmi, līdzīgi kā tas ir tiem, kas strādā attiecīgajās valstīs, uz kurām dosies šie vadītāji un speciālisti. Manuprāt, trešo valstu strādājošie ir lielisks resurs darba tirgumu, tas ir svarīgi darba tirgumu, saistīts ar legālo migrāciju. Tā kā es jau minēju, vēl ir pie, atlicis eh, pieslīpēt, eh, gala rezultāti drīz būs korepēra sanāksme, kur tas tiks pieņemts. Jā, paldies. Tā, tā, tāda ir situācija pēc triloga, kas notiek šorīt. Pārējiem pie balsošana. Jo li lielākā daļa klātesošo tieši to gaida, tātad mums ir vairāk balsojumi, neatliekot to. Tātad vispirms ir Eiropas policijas koledža, Sepol, Kinga Gēl ir referente. Sākam balsošanu. Astotais grozījums par priekšlikumu noraidīšanu. Kurš par? Pret? Atturas noraidīts. Tālāk paši grozījumi. Trešais kompromiss, bet ir balsojums pa daļām. Pirmā daļa Tā tad ir bijis eh, pieprasījums eh, personāla balsojumā. Zipelskundze. Priekšsarētāji, mums ir jautājums, tā kā mēs šonedēļ tieši par to runājam, ka tiks prasīts, ka personāla balsojums eh, būs iespējams. Kāpēc tad man šodien tas ir iespējams? Manuprāt, tas nav paredzēts. Priekšsēdētājs. Jā, tiek plānots izmainīt šos noteikumus. Par šo jautājumu ir bijis eh, pieprasīts personāla balsojums. Tātad būs balsojums par daļām, par trešo kompromisu personāla balsojumā. Pirmā daļa. Pa, sākam balsot. Divu tautas partijas pārstāv par daudz. Tagad viss kārtībā. Beidzam balsot. 34 pār 13 pret pieņemts. Otrā daļa. Balsojam elektroniski, sākam balsot. Now the, no, one PP too many. Viens EPP par daudz joprojām. Tagad viss kārtībā, beidzam balsot. 40 pār 6 pret pieņemts. Trešā daļa. Sākam balsot. Now the vote is closed. Beidzam balsot. 32 pār, 16 pret, pieņemts. Ejam tālāk. ir vairāk grozījumu, kas atkrīt. Nākamais ir trešais grozījums. Kurš par? Pret. Atturas pieņemts. Apsvērum. Otrais kompromiss. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. Ejam tālāk. Otrais grozījums. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. Kompromiss viens. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. 17. grozījums, kurš par? Pret. Atturas noraidīts. 18. kurš par? Pret. Atturas pieņemts. 20. kurš par? Pret. Noraidīts. 21. kurš par? Pret. Atturas. Noraidīts. 22. kurš par? Pret atturas noraidīts. 23. Tad vēlreiz balsojums par daļām. Pirmā daļa 23. Kurš par? Pret. Atturas. Noraidīts. Otrā daļa. Atkrīt. Ejam tālāk. Ceturtais grozījums. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. Piektais. Nē, tas atkrīt. Sestais. Kurš par? Pret. Atturas pieņemts. Septītais atkrīt. Un par tekstu ar grozījumiem. Pārbaudam, balsojam elektroniski, sākam balsot. Beidzam balsot. 34 pret 14 viens atšķirās pieņemts. Un tagad par mandātu sarunu uzsākšanai ar padomi. Kvalificētais vairākums. Tā, tā, tā kā vismaz 31 jābalsoja par sākam balsot. Beidzam balsot. ir 36 pār, 10 pret, 3 atturās. Tātad var sākt sarunas. Gāls kundze, paldies priekšsarētājs, tikai vēlējos pateikties eh, ēnu referentē Gens kundzei, tāpat arī sekretariātam. Geits kungs, kurš īpaši profesionāli strādāja pie šī dosie, paldies visiem kolēģiem. Tālāk nākamais balsojums ir publisko pieeju dokumentiem, Sofija Intveld kā referente. 72. grozījums ir atsaukts. Par to mēs nebalsosim. 37. kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. Pārbaudīt, labi, pārbaudam. Par 37. sākam balsot. Beidzam balsot. 28 pār, 19 pret, 2 atturas pieņemts. 38. kurš par? 38. kurš par? Pret, atturas pieņemts. 39. kurš par? Pret, atturas. Šoreiz nebija skaidrs, pārbaudam elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. 26 pār, 21 pret, pieņemts. 40. kurš pār? Pret, atturas noraidīts. 41. Kurš par? Pret. Atturas pieņemts. 42. Kurš par? Pret. Atturas pieņemts. 43. Par. Pret. Atturas pieņemts. 44. Par. Pret. Atturas pieņemts. 45. Par pret, atturas pieņemts. 46. par, pret, atturas pieņemts. 47. par, pret, atturas noraidīts. 48. par, pret, atturas pieņemts. 49. par, pret, atturas pieņemts. 50. par, pret,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 pret, atturas, noraidīts 62. par, pret, atturas, noraidīts 63. par, pret, atturas, noraidīts 64. par, pret, atturas, noraidīts 65. par, pret, atturas, pieņemts 66. par, pret, atturas pieņemts. 67. par pret atturas noraidīts. 68. par pret atturas noraidīts. 69. par pret atturas noraidīts. 70. par pret atturas pieņemts. 71. par pret atturas noraidīts. 72. Ā, tas bija atsaukt 73. un 74. abi kopā. Kurš par? Pret. Atturas. Noraidīts. 75. par. Pret. Atturas. Pieņemts. 76. par. Pret. Atturas. Pieņemts. 77. par. Pret. Atturas noraidīts, 68 par, pret, atturas pieņemts, 89 par, pret, atturas pieņemts, 80 par, pret, atturas noraidīts, 81 par, pret, atturas noraidīts, 82. Labi, pārbaudām iepriekšējo 81. pārbaudām elektroniski. Sākam balsot. Now the vote is closed. Beidzam balsot. Wow! 23 against 23. 23, 23. 3 atturās, līdz ar to noraidīts. 82 par. Pret. Atturas noraidīts. 83 par pret, atturas, pieņemts 84. Labi, pārbaudam 83. elektronisku, sākam balsot. Now the vote is closed. Beidzam balsot. 24 pār, 23 pret, pieņemts. Astoņdesmit ceturtais pār, pret atturas pieņemts. Labi, pārbaudam elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts 24 pret 24. Atkal viena balss visu izšķir. Tālāk par apsvērumiem. Pirmais grozījums. Kurš par? Pret. Atturas. Šeit nav skaidrs. Balsojam elektroniski. Pirms kāds sauc, ka ir jāpārbauda, es pats lūdzu pārbaudīt. Sākam balsot, beidzam balsot. 29 pār 21 pret. Pieņemts. Otrais grozījums, kurš par? Pret. Atturas noraidīts. Trešais par. Pret. Atturas pieņemts. Ceturtais par. Pret. Sociāldemokrāti, kā jūs balsojat, nav skaidrs. Tad jau pieņemts. Par kur mēs izbalsojam? Par ceturto? Nebija skaidrs. Pārbaudam elektroniski ceturto grozījumu. Sākam balsot. Man likās, ka ir pieņemts, bet es neredzēju sociāldemokrātu balsojumu vispār. Tomēr man likās, ka ir tik pieņems. Tātad beidzam balsot. Jā, skaidrs, pieņemts. Piektais grozījums, kurš par? Pret. Atturas pieņemts, sestais par. Pret. Atturas noraidīts, septītais par. A, pret, atturas, noraidīts, 8. par, pret, atturas, noraidīts, 9. un 10. kurš par, pret, atturas, noraidīts. Labi, pārbaudam. 9. un 10. pārbaudam elektroniski, sākam balsot. Beidzam balsot. 26 pret 25 pieņemts. 11. atkrīt, 12. Kurš par? Pret. Atturas nav skaidrs, pārbaudam elektroniski. Sākam balsot par 12. Beidzam balsot. 27 par 24 pieņemts. 13. kurš par? Pret. Atturas nav skaidrs. Balsojam elektroniski par 13. Beidzam balsot. 18 pret 33. Skaidri noraidīts, lūdzu celiet rokas, jo tā kā jūs nogurstat, man nav skaidrs, kā jau jā, jāsaka rezultāts balsojumam. 14. Kurš par? Pret. Atturas noraidīts. Pārbaudam elektroniski. 14. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 23 pret 28. 15. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. 16. Vēlaties iepriekšējo pārbaudīt 15. Tad. Labi, pārbaudam 15. Sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. 29 pret 22 pieņemts. 16. Kurš par? Pret. Atturas noraidīts. 17. Jau tik nobalsots. 18. tas pats. 19. Kurš par? Pret. Atturas noraidīts. 20. Kurš par? Pret atturas pieņemts 21. Jau nobalsots, 22. arī, 23. arī, 24. kurš par? Pret atturas noraidīts 25. par? Pret atturas noraidīts 26. par? Pret atturas pieņemts 28. par? Pret atturas noraidīts 29. 29. Kurš par? Pret atturas pieņemts. 30. par? Pret atturas noraidīts. 31. par? Pret atturas noraidīts. 32. par? Pret atturas pieņemts. 30. 30 Nu, Jā, es dzirdēju, vēlaties pārbaudīt 32. Pārbaudam elektroniski, sākam balsot. Beidzam balsot. Beidzam balsot. 29, 22, pieņemts. 33, kurš par? Pret. Atturas noraidīts. 34, par. Vēlaties pārbaudīt labi, pārbaudam 33. 33. 33. tiek pārbaudīts. Sākam balsot. Beidzam balsot. 24 pret 25 noraidīts. 34. Kurš par? pret atturas noraidīts 35. Par to ir nobalsots jau. Tas atkrīt skaidrs 36. kurš par pret atturas noraidīts. Tagad par tekstu kopumā ar grozījumiem pārbaudam balsojumu elektroniski. Sākam balsot. Balsojiet, balsojiet, vai esat nobalsojuši? Kaut kāda iemesla dēļ pieci cilvēki nav nobalsojuši. Lūdzu, balsojiet, beidzam balsot. Kāds ir rezultāts? 26 pret 18, 7 atturās. Pieņemts. Paldies par to. Now, thank you, Mrs. Intervelde. Paldies Intveldes kundzei. Tagad mēs balsosim par, par regulas priekšlikumu izveidojot Eiropas prokuratūru, un referents ir Salvatore Jakolīno. Ir viens groz grozījums ir balsošanas rakstā 11 e ir iekļauts 8. kompromisā. Sākam balsot. 27. grozījums, kas par pret atturas noraidīts. Trešais kompromiss, kas par pret atturas pieņemts. vairāki grozījumi atkrīt līdz ar kompromisu pieņemšanu. Ceturtais kompromiss tagad, kas par pret atturas pieņemts. Tagad 33. grozījums, kas par? 33. par pret atturas pieņemts. Labi, pārbaudīsim elektroniski. Balsojam par 33. grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts, jā, tas, tas bija noraidīts, šis grozījums. Tagad 34. grozījums par. Pret Atturs noraidīts. Simtu divdesmit astotais. Kas par pret? Atturas noraidīts. Trīsdesmit septītais. Kas par pret? Atturas pieņemts. Piektais kompromiss. Kas par pret? Atturas pieņemts pieņemts. 40. grozījums, kas par, pret atturas pieņemts. 6. kompromiss, kas par, pret atturas pieņemts. 44. grozījums, kas par, pret atturas pieņemts. 7. kompromiss par, pret atturas pieņemts. 51. grozījums par pret, atturas noraidīts, 52. par pret, atturas pieņemts. Pārbaudīsim, labi, pārbaudīsim rezultātu balsojumu elektroniski par 52. grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. 25 pār 20 pret pieņemts. <clears throat> Jūrī 1 par pret atturas pieņemts. 53 par pret atturas noraidīts. 56 par pret atturas pieņemts. Labi, pārbaudām rezultātu, pa, balsojām elektroniski par 56. grozījumu. Beidzam balstot. Deviņpadsmit pār un divdesmit seši pret norādīts. Tātad tagad astotais kompromiss. Kas par? Pret. Atturus pieņemts. 60. grozījums, kas par pret atturas noraidīts. 9. kompromiss par pret atturas pieņemts. 10. kompromiss, kas par pret atturas pieņemts. Jurija 2, kas par pret atturas noraidīts. 11. kompromiss par pret atturas pieņemts. 12. kompromiss par pret atturas pieņemts. 85. grozījums par pret atturas pieņemts. 86. par pret atturas pieņemts. 3 pa, labi, pārbaudām 86. Balsojam elektroniski. Beidzam balsot. 21 par un 24 pret noraidīts. 13. kompromiss par. Pret atturas pieņemts. 90. par pret, atturas, nav skaidrs rezultāts. Balsojam elektroniski par 90. grozījumu. Beidzam balsot. 40 par un 5 pret, nu, rezultāts skaidrs, bet jūs necēlāt rokas, lūdzu, celiet rokas, kolēģi. Deviņdesmit otrais, kas par pret atturas pieņemts. Vai vēlaties pārbaudīt rezultātu? Nu labi, balsojam elektroniski par 92. grozījumu. Beidzam balsot. Noraidīts 20 pār un 25 pret. 14. kompromiss par pret atturs. Pieņemts. Kont 11. Kas par pret atturas pieņemts? 101. grozījums par pret atturas noraidīts. 15. kompromiss par pret atturas pieņemts. 105. kas par pret Un pārbaudīsim. Balsojam elektroniski par 105. grozījumu. Nu, noraidīts, jā. Tā izskatās, bet nu balsoja. Beidzām balsot. Jā, nu noraidīts. Lūdzu, celiet, kolēģi, rokas, jo, ja jūs neceļat rokas, es nevaru redzēt, kā jūs balsojat. Es tikai varu tad uh, pārbalsot. 106. kas par? pret atturas noraidīts. 16. kompromiss, kas par pret atturs pieņēmts, budžeta 1. pret atturs pieņēmts, budžeta 2 par pret atturs pieņēmts. Pārbaudām labi, pārbaudām balsojam elektroniski par budžeta komitejas otro grozījumu. Beidzam balsot. 23 pār 21 pret pieņemts. Budžets trešais par pret atturas noraidīts. Mm. Jūs vēlaties pārbaudīt? Jā, jums ir taisnī, jums ir tiesības tā darīt. Budžets piektais par pret atturas. Jūrī 4 par pret atturas pieņemts. Juri 5 par pret. Nav skaidrs rezultāts. Balsojam elektroniski par Juri 5. Beidzam balsot. Piecpadsmit pār un divdesmit septiņi pret noraidīts. Budžets sestais par. pret atturas pieņemts. Nu, labi, pārbaudām, balsojam elektroniski par budžetu sesto. Sākam balsot. Beidzam balsot. Divdesmit pieci par, astoņpadsmit pret pieņemts. Kont divi. Dalīts balsojums. Pirmā daļa Nav jābalso par pirmo, balsojam par otro daļu. Kas par? Pret, atturas noraidīta. Konts 3, kas par? Pret, atturas pieņemts. Budžeta 9, kas par? Pret, atturas noraidīts. Budžeta 11 par? Pret, Noraidīts. 110. Kas par? Pret. Atturas pieņemts. Jurijs 7 par. Pret. Atturas pieņemts. Nu, labi, pārbaudām. Balsēm elektroniski par Juriju septiņu. Beidzam balsot. 19 pār 24 pret noraidīts. Jurī 9 par pret atturas pieņemts, Jurī 10 par pret atturas. Nu, pārbaudīsim. Balsojam par Jurī 10 elektroniski. Beidzam balsot. Beidzam tātad. 19 par 24 pret noraidīts. Konta 5. Kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. Labi, pārbaudām rezultātu. Balsojam elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts. 18 pār 25 pret. Kont 6. Divās daļās. Kas par pirmo daļu? Pret. Atturas pieņemta. Otrā daļa. Labi, pārbaudīsim. Balsēm elektroniski par uh, kont 6. pirmo daļu. Beidzam balsot. Pieņemta. Otrā daļa. Kas par? Pret. Atturas. Tāds pats rezultāts pieņemta. Kont desmit. Kas par? Pret. Atturas noraidīts. Kont 11 par pret atturas. Pieņemts kontu 12 par, pret atturas noraidīts, kontu 13 par pret atturas noraidīts. 111. grozījums neatkrīt, ne? 111. Kas par? Pret. Atturas, nu pārbaudīsim, balsēm elektroniski par 111. grozījumu. Beidzam balsot. 23 par un 20 pret. Pieņemts. 112. Kas par? Pret. Atturas noraidīts. Kont 16 divās daļās. Kas par pirmo daļu? Pret. Atturas pieņemta. Otrā daļa par Cēliet rokas, kolēģi, kas ir pār otro daļu? Kas ir pret otro daļu? Atturas pieņemta. Nu, labi, pārbaudīsim, balsojam elektroniski par 16. otro daļu. What do we see? Closed. Beidzām balsot. Pieņemta šī otrā daļa. Kont 17, kas par? Pret. Nav skaidrs rezultāts, atkal balsojam elektroniski par kont 17. Beidzam. Beidzam, beidzam. 21 par un 20 pret. Pieņemts. 103, nē, 17. kompromiss vispirms, 17. kompromiss. Par, pret, atturas, pieņemts. <clears throat> Tagad pārējām pie 116. un 125. grozījuma. Kas par abiem? Pret, atturas, pieņemti. um, ievilkumi un apsvērumi. 18. kompromiss. Kas par? Pret, atturas, pieņemts. 12. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. Pirmais kompromiss par, pret, atturas, <clears throat> pieņemts. 17. kas par, pret, atturas, pieņemts. Nu labi, pārbaudām balsojam elektroniski par 17. grozījumu. Albrecht kungs. Protams, respektējot mūsu darbinieku lielo ieguldījumu, es uzskatu, ka tikai deputātiem ir tiesības prasīt pārbaudīt balsojumu rezultātu. Un tikai deputātiem ir šādas tiesības priekšsēdētājs. Katru reizi es dzirdēju pārbaudīt, un es pieņēmu, kā pašsaprotam, ka tie ir deputāti, kas tā saka. Nu, vai tad mums ir jāpārbauda, jā? Ja? Nu, mēs pārbaudām. Balsojam elektroniski, jums ir taisnība, bet, nu, pārbaudīsim rezultātu. Tagad mēs balsojam. Beidzam balsot.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 pret atturas noraidīts, pārbaudām, pārbaudām, balsojam elektroniski par 19. grozījumu. Vote is open. The vote is closed. Beidzam balsot. Divdesmit septiņi par un trīspadsmit pret. Pieņemts. Kolēģi, nu lūdzu celiet rokas. Es zinu, ka jūs esat jau noguruši, bet man ir jāredz, kā jūs balsot, jo katreiz mums ir jāpārbauda rezultāts. Nu. A apsvērums. Kas par? Pret. Noraidīts. B apsvērums. Kas par? pret pieņēmts. C apsvērums, kas par pret atturas pieņēmts. A apsvērums par pret atturas noraidīts. 20. kas par pret atturas pieņemts. 22. par, pret, atturas, pieņemts. Otrais kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 25. par, pret, atturas, pieņemts. Tagad viss teksts kopumā ar grozījumiem. Sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Beidzam. 34 pār 7 pret 1 atturās. Apsveicam Jakolīno kungu. Tagad pārējām pie nākamā balsojuma. Tas ir ko Elio ziņojums par ārējo jūras robežu uzraudzību. Balsojam tagad uh, noslēguma balsojums par trialogā pieņemto tekstu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Nē, vēl nē. Vēl trīs nav, trīs deputāti nav nobalsojuši. Vai kāds ir izgājis no zāles, trīs nebalsto. Nu, beidzām balsot. 35 pār 2 pret 3 atturās pieņēmts, pateicāmies Koeljo kungam par šo uzraucību. Tagad eh, Marijas Gabriela ieteikuma projekts par Azerbaidžānu. Viens balsojums. Sākam balsot. Nē, ir divi balsojumi. Tātad rekomendāciju projekts par to balsojam. Kas tad te nav saprotams, saka priekšsēdētājs. Jā, mēs balstojam par apakaļ uzņemšanas nolīgumu ar Azerbaidžānu. Sākam balsot. Beidzam balsot. 30 pār 7 pret 1 atturās pieņēmts. Un otrais Marijas Gabrielas ziņojums. Tas ir nolīgums par vīzu atvieglot izsniegšanu. Sākam balsot, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Paldies referentē. Nē, kaut kas nefunkcionēja. Nu, lai kāds arī nebija, balsojums ir noticis. Viss ir pieņemts. Nākamais balsojums. Un tā ir par apmaiņas atbalstu mācību programmu Eiro aizsardzībai pret viltošanu. Tātad Perklis saka, Augustīns Diez de Mērā Garcia Consuegra ir referents. Sākam balsot. Beidzam balsot. pieņemts vienbal, vienbalsīgi. Tālāk Taņa Fajona, referente. Trešās valstis, kur pilsoņiem šķērsoja dalībvalstu ārējās robežas, ir jābūt vīzām. Balsosim par sarunu rezultātiem, trialoga rezultātā. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk. Makintāras kundzes ziņojums par eiro un citu valūtu kriminālu tiesisko aizsardzību pret viltošanu. Atkal balsosim par sarunu rezultātiem. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Paldies Makintājas kundzei. Un tagad visbeidzot vēl viens balsojums. Rezolūcija par turpmāko vīzu politiku. Jā, jā, tur ir jābalso. Tas man ir balsošanas sarakstā. Vote is open. Sākam balsot. And now closed. Beidzam balsot. Pieņemts. It, as for the voting, let's follow up with the agenda. Thank you. Nu, tad turpināsim darbu kārtību. Paldies, kolēģi, par balsojumu. We got point 14. Point 19, 19. Point 19. Wow bravo for the session. Ok, we got now point 19. Tagad mums jāstrādā pie 19. darba kārtības punktu. Punktu tie, kur dodas prom no telpas, lūdzu dariet to klusām, lai varam turpināt darbu. Allora, dato a... Please.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 Okay, there we go. Point 19. 19. darba kārtības punkts. Sarunas par daudzgadu finanšu plānu 2014. līdz 2020. gadam. Our rapporteur Mrs. Kinga Gons. Referente Kinga Gonca. Izskatīsim grozījumus. Let's, let's please. Hello. May I have your attention? Our colleague Mrs. Gons is taking the floor. The floor is yours. Thank you. Uh, Paldies, Gons kundze. Varam to apspriest pavisam īsi. Sagatavojām atzinumu, pamatojoties uz dažādiem sarunu vedējiem, viņu ieguldījumu, pamatojoties uz dažādiem dokumentiem. Un pēc tam, kad bijām apkopojuši visus viedokļus, jāsaka, saņēmām, eh, nu, nepārāk daudz grozījumu, to bija apmēram 13. Lielākā daļa nebija pretrunīga, varam tos atbalstīt. Nu, izstrādāsim varbūt vienu kompromisa grozījumu, bet ir viens grozījums, ar kuru varētu rasties, eh, nu, neliels domstarpības starp politiskajām grupām. Un tas ir Lamberta kunga grozījums Jūs jau zināt, ka grupas nostāja bija citādāka sarunās attiecībā uz patvērumu migrācijas fondu. Tika runāts par to, vai to piemērot ārējām darbībām pie konkrētiem apstākļiem nosacījumiem, jeb nē. Jūs ierosinājāt, jūs teicāt šai grozījumā, ka lūk, pauž nozālu, ka komisija un padomi ir ierosinājusi migrācijas un patvērumu fondu izmantošanu, lai finansētu darbību trešās valstīs, nepamatojot juridisko pamatu šāda veida rīcībai un līdz ar to parlamentu parlamentam neats, at, neatstājot iespēju rīkoties, un tāpēc mums jāapstrīd šis jautājums. Nu, jāsaka, tas ir vienīgais tāds strīdīgais punkts. Nu, lūk, par šo finansēšanu vai nefinansēšanu ārējā darbībā. Lūk, vienīgais tāds strīdīgais jautājums. Visādi citādi, kā jau teicu, grozījumi nav daudz, tie nav pretrunīgi, un faktiski pirmdien varēsim par to visu jau balsot pirmdien Strasbūrā. Thank you, Mrs. Gons. Paldies, Gons skundze. Džīna Lamberta vēlas runāt, lūdzu. I think... Jā. Jā, man jāizsakās, tas bija mans grozījums. Par piekto grozījumu runājot, ko nu pat pieminēja Gons skundze. Mums galvenais šķīta ne tik daudz šis dokumenta saturs, kā tas fakts, ka komisija un padome nākts klējā šo priekšlikumu bet parlamentam neatstāja iespēju apstrīdēt šādu risinājumu. Nē, nu var jau būt, ka parlaments arī būtu nonācis pie tieši tādu pašu atzinumu un viedokļu, bet ņemot vērā, kā tika šis darbs īstenots, un tostarp arī šajā komitejā, tad bija virkne lēmumu, kuros parlaments nevarēja piedalīties un nevarēja, nu, ap, vajadzības gadījumā apstrīdēt šādus lēmumus. Un, nu, tāda bija tā mūsu nostēja. Nu, es gribētu teikt, ka nu, šādas bažas ir radušās nevienam vien no mums. Un nu, tāpēc tad, kad lūk, kolēģis skatīsies uz balsošanas sarakstu, un nu, lūk, paskatieties uz šo punktu, ko es piemitinās pašās beigās. Ne tik daudz te ir runa par šī faila saturu, bet drīzāk par šo lēmumu pieņemšanas procesu, kurā parlaments nav iesaistīts. Paldies, Lamberts kundzei. Uzklausīsim komisiju. Belinda Paika. Paldies priekšādātāji, paldies, ka devāt man iespēju īsi komentēt šo lietu. Es zinu, ka šis jautājums, protams, pārsvarā ir tāpē, iekļauts darba kārtībā tāpēc, lai referenti varētu pastāstīt par grozījumiem un viņas attieksmi pret tiem. Pirmām kārtām gribēju teikt, kā ārkārtīgi atzinīgi vērtējam to, ka, nu, jūs vēlaties gūt mācību no sarunām par daudzgadu finanšu plānu. Ir ārkārtīgi svarīgi mūsuprāt, lai to dara visas iestādes. Jo jāsaka, nu, nebūs nemaz vairs tik ārkārtīgi ilgi līdz nākamajām sarunām, bet, nu, tas brīdis, kas nu ir palicis, mums ir jāizmanto, lai mācītos no kļūmēm, lai uzlabotu visu šo procesu un procedūru sarunām. Uh, un e, nu, to, kādā veidā iestādes par to visu izturs. Tāpēc mēs atzinīgi vērtējam šo iniciatīvu. Jāsaka, man ir pāris piezīmi pirmām kārtām. Rezolūcija radīja spaidu, ka ir bijusi kaut kāda diferenciācija atšķirība tajā, kā komisija e, sniedz informāciju padomēju un parlamentam. Bet man jāsaka jums, ka tā tas viss nav. Komisija tā neuzskata. Mēs eh, vienmēr centāmies pārliecināties, ka pavisam oficiāli, formālā kārtībā informācija vienādā veidā tika piedāvāta gan padomē, gan parlamentam. Abām iestādēm tika nosūtīti dokumenti vienlaicīgi. Uh, Un arī sarunu vedējs mūsu ģenerāldirektorāta vārdā rīkojās, un es biju vienmēr pārliecinājusi, ka tiek nosūtīta informācija Libas sekretariātam un prezidentūrai vienlaicīgi, lai tādā veidā norādītu, ka, nu, lūk, ir mm, vienlīdzīga attieksme padome. Uh, Tas, kā padomu vai komiteja pēc tam ar šo informāciju rīkojas, tas ir cits jautājums. Bet mēs m, mm, pilnīgi noteikti darījām visu, lai pārliecinātos, ka informācija tiek nosūtīta, nodota abu iestāžu rīcībā vienlaicīgi. Tas, protams, nav viegli, nāk klajā ar visiem šiem samazinājumiem tam līdzīgi. Bet visa informācija tika piedāvāta vienlaicīgi, un es zinu, ka man kolēģi pilnīgi noteikti arī eh, konkrēti strādāja ar individuāliem referentiem, lai izpētītu dažādus scenārijus scenārijus par to, kā tas finansējuma ietvaros varētu norisināties. Gribētu arī pāris punktus, eh, pāris komentārus minēt attiecībā uz grozījumiem. Galvenokārt atzīmēšu, ka parlaments vēl nav nobalsojis par kopējo pakotni galīgā balsojumā, un ja parlaments nav ar kaut ko apmierināts, tad, protams, parlamentam joprojām ir tiesības izrādīt to galu balsojumā. Es, protams, ceru, ka jūs nobalsosiet par šo kopējo dokumentu, jo tas tomēr ir politisks vienošanās rezultāts un ir arī apspriests arī ar valodniekiem un tam līdzīgi juristiem, lingvistiem. Uh, Bet eh, vēl gribu minēt, ka komisija savā priekšlikumā 2011. gadā par daudzgadu finanšu plānu skaidroja, kāpēc mums bija sajūta, ka zi ir zināmos ietvaros mums vajadzēja izmantot iekšlietu finansējumu arī ārpus ES robežām, tajos gadījumos, ka tas bija e, iekšlietu politikas interesēs. Un, protams, tā bija tāds ļoti ierobežojums lietojums, nebija domāts tā, ka, lūk, tas kaut kādā veidā dub dublētu cita veida fondus un finansējumu, kas tiek izmantot ārpus ārpus ES robežām. Eiropas parlaments, protams, par to visu var balsot, no, nobalsojumu pēc tam pārgāja pie trialogu, un juridiskais pamats šim finansējumam ir tas pats juridiskais pamats, par ko jūs šķiet balsosiet mart, marta plenāru sēdē. Otra lieta, ko gribu teikt, ir tas, ka nepiekrītu sastajam grozījumam. Tur tiek teikts, ka saskaņā ar līgumu misiju programmas un daudzgadu finanšu plānus varētu pieņemt ar deleģētajiem aktiem. Nu, tas nav katrā ziņā komisijas uzskatot, un arī juridiskais dienas tam nepiekrīt. Es vēl nezinu. Nesmu gan redzējusi juridisko atzinumu no parlamenta puses, bet esam par to daudz spriedāšu, sprieduši. Un pāns, uz ko jūs atsaucaties grozījumā, skaidri un gaiši paredz, ka deleģētie akti un vispārējie akti var tikt izmantoti, lai grozītu nebūtiskus eh, tiesību tiesību aktu elementus. Nacionālās programmas dalību valstīs mēs neuzskatām, ka ietilpst šajā kategorijā. Un um, parlaments taču tā nerīkojas ar attiecībā uz citu kopējas pārvaldības fondu gadījumiem. Nu, komisijas lēmums tātad ir neizmantot šādu jautājumu. Un visbeidzot, mēs, protams, virzamies uz priekšu, kā jau teicām, uh, lai fondu tiktu apstiprināti pietiekami strauji un nebūtu nekāda kavēšanās ar nacionālo programmu pieņemšanu vai gadējo darbu programmu un tās apstiprināšanu. Vēlamies, lai finansējums tiktu nodrošināts jau šogad, un tāpēc ārkārtīgi priecājos, ka Liba komiteja uzklausīs arī man sevīsīs kungu šķiet nākamajā sanāksmē par to progresu, kāds gūts komisijas dialogā ar dalību valstīm un to, kāda pašreizējā situācija ir ar nacionālajām programmām. Un tā kā mēs jau esam vienājušies un esam to norādījuši, norādījuši arī Malmstrēns kundas vēstulē jūs komitejas priekšādātājiem. Tas izpaudās arī sarunā, sarunās komisija ir ārkārtīgi priecība, eh, ka var lūk ierasties regulāri šeit Lība komitejā visi šī saruna procesa laikā, lai informētu jūs par to jaunāko, svaigāko sarunās, uzklausītu jūsu bažas un pārliecinātos, ka cik vien tas iespējams mēs varam organizēt struktūrētu dialogu par daudzgadu finansu plā, finanšu plāna finansējuma īstenošanu. Protams, ka tā ir jūsu rezolūcija, nenoliedzami, bet es tomēr, nu, gribēju lūk pastāstīt, ko par to visu domā komisija, un negribētu, lai jūs domājat, ka komisija te nostāsies vienā vai otrā pusē. Nu, redz, redziet, lielais priekšsēdis sēž šeit pat man blakus, arī viņš ir bijis iesaistīts sarunās, arī ar padomu un tā tālāk, un mums tiešām nav tāda sajūta, arī padomē katrā ziņā nav tāda sajūta, ka mēs būtu bijuši tikai un vienīgi viņa pusē, nē. Pēc visām šīm sarunām mēs esam nereti eh, brīdinājuši padomi nepieņem kaut kādas nostājas, kas varētu būt problemātiskas parlamentam. Mēs uzskatām, ka esam bijuši godīgs vidutājs, esam pildījuši savas līgumā paredzētās funkcijas un eh, darījuši to pavisam godprātīgi, vienlaicīgi respektējot parlamentu un, protams, tieši arī jūsu komiteju. Liels paldies! Nu tad referencē Gondas kundzei vārds vēlreiz paldies! Atsautoties uz vienu no jūsu minētajiem punktiem, Respektīvi, lūk, tas ir parlamentu un Liba komitejas ziņojums par šo procesu. Es, protams, nebiju iesaistīta visās šajās sarunās, es biju iesaistīta tikai daļā no sarunām par atsevišķiem dokumentiem. Tad, kā jau es minēju pašā sākumā, es varēju tikai lūgt savu kolēģu padomu un viedokli. Un tas, ko mēs šobrīd gatavam, ko iekļaujam šai ziņojumā, tiešām tas ir atzinums un viedoklis, kam piekrīt ļoti daudzi no tiem, kas piedalījās sarunās. Un šādā veidā, kad, teiksim, ir ļoti dažāds ieguldījums sadalījums, no komisijas puses, un tas, ka, lūk, mums šķita, ka komisija nevienlīdzīgi sadala informāciju parlamentu un padomē, tas ir kaut kas tāds, ko es dzirdēju no daudziem kolēģiem, kas strādāja pie sarunās pie saviem dokumentiem, tāpēc liels paldies par jūsu atbildi, protams, paldies, ka pastāstāt, kā jūs šo procesu saredzat, un es, protams, piekrītu, ka padomu droši vien īpaši neiebilda pret to, e, nu, vai tas tā ir vai nav, par to es nezinu. Es jau arī pat personīgi par to nesūties, bet es domāju, ka bija kolēģi, kam tas. Uh, nu, parlamentam, da, dažiem kolēģiem bija iespējas arī, ka parlaments ātrāk saņēma informāciju, bet jebkurā gadījumā šajā ziņojumā ir pausts vairākuma viedoklis. To tā vairākuma viedoklis, kas piedalījās sarunās, es domāju, tā joprojām ir tāda lieta, no kā varam tikai mācīties. Es augstu vērtēju jūsu nostāju, bet, nu, lūk, ja parlamentu pusē šāds iespējas tomēr ir radies, tad to vērts ņemt vērā turpmākajā procesā. Tā, lai šāds iespējas tad nerastos, pat ja tas, teiksim, ir, nu, kaut kādā veidā kļūdens. Tāpēc es domāju, ka mēs varam virzīties uz priekšu ar šo ziņojumu. Redzu, ka ir arī plašs atbalsts jūtams šim dokumentam minētajiem punktiem. Jāsaka, debats bija garas un plašas par to, kā interpretēt deleģētos un uh, īstenošanas aktus. Arī tur bija ļoti dažādi viedokļi no dažādu dienestu puses Tāpēc mēs lūk ļoti augstu vērtējam jūsu viedokli, bet nu virzīmies uz priekšu ar to tādā formā, kāds tas ir šobrīd, balsoties uz mūsu sarunvedēju viedokļiem, protams. Džēnai man savukārt sakāms Lukas. Jā, arī tas ir tāds plaši, tomēr pieņem, plašs pieņēmums, ka šis process netika uzskatīts par taisnīgu, jeb līdzsvarotu, tieši tā kā jūs teicāt. Tas ir tieši tas, ko es dzirdēju arī no daudziem kolēģiem. Viņiem bija radies iespējas, ka, nu, lūk, bija kaut kāda jau gatava vienošanās starp padomu un komisiju, un tad parlaments tikai, lūk, faktiski tika piesaistīts formālā kārtā bez īstas teikšanas šajās sarunās. Bet, nu, otrs saka lietas pēc lūk bija šis oe, nu, otrs. Nu, tagad nestāstīšu vēl vienreiz to visu. Nu, tāpēc paldies, paldies arī komisijai, protams. Un balsosim, kā jau teicu, pirmdien. Jā, priekšsēdētājs turpina. Redzu, ka vēl viens komisijas pārstāvs vēlas izteikties vai jūs vēlaties kaut kādā veidā kaut ko koriģēt, papildināt, kaut ko pieminēt, labi, dosim uz minūti jums vārdu, pēc tam dosim vēlreiz referentai vārdu. Paldies! Es esmu no Justice ģenerāldirektorāta. Un te var runāt par lūk šiem tiesiskuma dokumentiem, jo ziņams attiec uz šiem failiem. Mēs gribētu no savas puses teikt paldies gan padomē, gan parlamentē par konstruktīvajām sarunām, ko esam īstenojuši. Un tā visa rezultātā mums izdevās savlaicīgi pieņemt 2013. gada beigās šos dokumentus. Mēs katrā ziņā no savas puses centāmies informāciju mm, piedāvāt abiem līdzlēmējiem, līdzlēmēju institūcijām vienlaicīgi. Un pēc dokumentu pieņemšanas mēs strādājam pie igadējām programmām un grasamies publicēt tās pavisam drīz un atskaitīšanās mehānismi jau ir izveidoti tā, lai, lūk, respektētu mūsu atskaitīšanās uh, saistības. Gonsas kundze, vai jums kas piemitināms? Sarkatīgi priecājos, ka jūs esat šeit, jo patiešām pastāvē būtiska atšķirība starp iekšlietu um, ģenerāla direktorāta um, dokumentiem un tiesiskumu ģenerāla direktorāta dokumentiem. Šajā jūsu gadījumā bija tāda ļoti pozitīva pieredze sadarbībai ar komisiju. Uh, nu, tā vairākums um, uz, deputātu uzskatīja, jūs izrādījāt no komisijas puses tādu ļoti radošu pieeju. Manuprāt, šis darbs risinājās ļoti labi. Uh, gan ar padomu, gan ar komisiju tieši pie šiem dokumentiem visu procesu laikā. Tāpēc liels paldies. Es tiešām priecājos, ka jūs esat šeit un varu jums visam personīgi teikt paldies. Nu, tad, tad pastāv lūk šie divi, div, divas dokumentu grupas, kur bija atšķirīga situācija. Priekšādētājs turpina. Nākamais darba kārtības tunk, punkts paredzēt, to paredzēts izskatīt 11.40. Tur paredzēts runāt par Liba delegācijas vizīti Bulgārijā. Ieradīsies arī referents. Delegācijas pārstāvi viņa vēl šobrīd telpā nav, un tāpēc es gribu izsludināt pārtraukumu, nu, uz 15 minūtēm, teiksim, un pēc tam darbu atsāksim.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

как ты казала, не кривы. Uh, I would like to welcome everyone who came back after the Gribu priecājos redzēt visus, kas šeit ir ieradušies lūk arī pēc pārtraukuma. Gribu lūgt kolēģis apsēsties, ieņemt vietas. Nākamais darba kārtības punkts ir lūk Deliba delegācijas vizīte Bulgārijā. Un e, patvērumu meklētāju un bēgļu, un īpaši no Sīrijas, ieradušos bēgļu situācija. Vizīte notika lūk no 20. līdz 22. janvārim Mēs to apspriedīsim kopā ar 25. darbu kārtības punktu, kas ir jautājums, uz kuru jāatbild mustiski, un to ir uzdevis Stojanova kungs. Un pirmām kārtām gribētu lūgt Engela kungu, kas bija šīs delegācijas vadītājs, pastāstīt mums nedaudz par šo pasākumu. Sniegt kopsavilkumu savam ziņojumam. Tur bija arī Gijoms kundze, kā es saprotu, bet viņš šobrīd nevarēja ierastieties, bet viņa vēlējās gan būt klāčai sanāksmē, bet, nu, diemžēl, diemžēl viņai bija citi darbi darāmi. Tāpēc došu vārdu Engela kungam. Nē, tad, nu, viņš mums pastāsta par šo apmeklējumu. Thank you, Madam Chair. Paldies, priekšsēdētāji. Tiešām bija ārkārtīgi liels gods un privilēģija būt um, par šīs delegācijas vadītāju. Mēs bijām tiešām ļoti nu, daudzi, tā teikt. Mūs atbalstīja daudz bulgāru kolēģi. Nezinu, cik daudz ir saņēmuši šo ziņojumu. Vajadzēja būt tā, ka katrs ir viņu saņēmis. Un tur arī pieejami konkrētāki skaitļi un tos, ar tiem jūs varat iepazīstināt, iepazīties detaļās. Mums Bulgārija bija ļoti visaptvaroša programma. Tur mēs eh, centāmies konstatēt arī konkrēto situāciju, lūk, skatījāmies arī uz bēgļu situāciju, īpaši mm, Sīrijas bēgļu situāciju. Mums bija arī iespēja nu, apskatīt arī infrastruktūras elementus, to infrastruktūra elementus, kas uh, attiecas uz uh, šiem bēgļiem, kas ierodas Bulgārijā. Nu, katrā ziņā viss vis šis stāsts jāskat kontekstā. Ar to, ka šie cilvēki nebūtu, nu, visi nav vēlējušies ierasties Bulgārijā un palikt tur, nē, viņi vēlēs ierasties Eiropas Savienībā kā tādā, un ņemot vērā, ka Bulgārija, lūk, ir tīri geogrāfiski pie ārējām robežām, tā ir pirmā šo bēgļu, nu, ierašanās vieta, tā ir tā teritorija, kur tad visvairāk arī skar e, šīs bēgļu plūsmas, to bēgļu plūsmas, kas cenšas nonākt Eiropas Savienībā. Nevarējām nepamanīt, un tas nav apsprīdams, ka Bulgārija ir un joprojām, nu, diezgan nesagatavota būtiskam bēgļu skaitam un patvērumu meklētāju skaitam. Turklāt ir arī skaidrs, ka šādas, um, kā, tādas kā Sīrijas krīzes gadījumā, turklāt ņemot var arī citas krīzes, ko reģions piedzīvojas, uh, nu, valstī ir jāsastopas ar krietni palielinātu bēgļu plūsmu. Turklāt šī plūsma ir tik apjomīga, ka jebkura valsts šajā gadījumā sastaptos ar problēmām. Apstākļi Bulgārijā nebūtu nav optimāli. Šie apstākļi, protams, pamazām uzlabojas. Uh, Mums bija iespēja pārliecināties arī par to, ka ļoti daudz, kas šobrīd tiek darīts, lai uzlabotu uzņemšanas apstākļus, bet uzreiz jums var pateikt, lūko, ka, nu, ja nu tuvākajā laikā varētu būt tā, ka vēl desmitiem tūkstoši cilvēku ierodas šajā valstī, tad tādā gadījumā. Uh, ja viņiem izdotos čērsot Bulgārijas robežu, tad tādā gadījumā spiediens uz Bulgārijas uzņemšanas infrastruktūram būtu tik liels, ka viņi nespētu ar to visu tikt galā. Nu, un tad tas ir, lūk, jāskat kontekstā ar tiem skaitļiem, eh, ar to skaitu bēgļu, kas tur ierodas. Uzņemšanas eh, situācija šobrīd pielāgot apmēram 5000 bēgļu uzņemšanai Nu, tā es ņemam vērā pilnīgi visas bēgļu kategorijas. Bet nu, zinām, ka Turcijā vien uh, varam pieņemt, ir apmēram 750 mm, sīriešu šobrīd. Viņi šobrīd pārvietojas pa Turciju. Mēs zinām, ka arī Libānā šobrīd ir problēmas. Viņiem ir tikpat liels Sīrijas bēgļu skaits, kas bēg no šī bruņotā konflikta. Un mēs zinām, ka miljoniem sīrie, sīriešu ir arī bēgļi savas valsts iekšienē. Un, protams, daži no viņiem arī šķērsos, robe, šķērsos robežu un meklēs kaut kur citur patvērumu. Nu, tad tādā gadījumā nebūtu nepamatoti pieņemt, ka ar šīm uzņemšanas eh, kapacitātēm Bulgārijai nepietiks. Mēs šeit sastopamies ar Eiropas mērogu problēmu, problēmu, ko Eiropai nāksies eh, risināt. Nav nekādas jēgas vainot šeit Bulgāriju par to, ka, lūk, uzņemšanas apstākļi nav piemēroti lielām bēgļu plūsmām. Nē, bet būtu ārkārtīgi interesanti uzzināt, cik tad Eiropa, cik lielā mērā Eiropa ir gatava šos sīriešus ņemt pretim, cik daudz, un krīze šķiet turpināsies, viss par to liecina. Skaitļi ir vienkārši mežonīgi. Nu, es domāju, ka lielās valsts būtu ar mieru uzņemt pārsimts bēgļus. Nu, Francija, piemēram, varētu piekrist uzņemt 500. Es domāju, mana valsts diez vai nebūtu, diez vai būtu uzņemt gatavu vairāk par 60. Nu, pirmie 25 jau ir ieradušies. Tie tie skaitļi, par ko runājam, tie nav lieli skaitļi. Tas nav daudz, nebūt, ne? Un būtu, un būtu tāpēc ārkārtīgi svarīgi Eiropas Savienības ietvaros par šo lietu domāt, pārvērtēt savu pieeju patvērumu meklētājiem, jo jāsaka, krīze jau nemazināsies Sīrijā, tā šobrīd ir samilzusi tik traki, ka, ka vienkārši ārprāts un nezinām, kas notiks rīt mm, Libānā un visur citur. Tāpēc mums jāsaka, jā, jāveicina, jāstiprina mūsu sagatavotība, gatavība uzņemt bēgļus. Mm -hmm. Jo šie cilvēki jau nav tā, ka viņi izvēlas paši no brīvu prātu, lūk, pārcelties uz Eiropu. Nē, viņiem ir jāpārceļas citur, jo viņu dzīvība tiek apdraudēta un uh, faktiski, nu, viņu valstī faktiski nekas vairs nav, ies, nav iespējams pat izdzīvot. Mm, visa civilizētā pasaule izliekas, ka mēģina kaut ko palīdzēt, bet, nu, diemžēl nekas palīdzēts nav. Šiem cilvēkiem tagad ir jāpiedāvā palīdzība. Viņiem patiešām tā arī ir vajadzīga. Nu, lai neizvērstos pārlieku garā stāstījumā, pastāstīšu, ka šis apmeklējums, protams, bija vērsts uz to, lai mēs izvērtētu uzņemšanu apstā, uzņemšanas apstākļus bēgļiem, Nu, īsumā jāsaka, šie apstākļi nav bijuši lieliski, tie šobrīd tomēr tiek uzlaboti. Protams, ka problēma ir ļoti daudz, kā jau jebkurā valstī, kas sastaptos ar šādu bēgļu plūsmu. Viens, piemēram, ir tas, kas notiek ar šiem cilvēkiem tad, kad viņi um, tiek laukā no šiem uzņemšanas centriem, respektīvi pēc tam, kad viņiem ir piešķirta kaut kāda veida aizsardzības status, ja patvērums status. Nu, tā viņš šķiet, ka šajā gadījumā šobrīd Bulgārija sastopas ar ļoti lielu cilvēku skaitu, kas ir analfabēti, Viņiem nav nekādas konkrētas izglītības, arodapmācības. Līdz ar to viņus nav viegli integrēt Bulgārijas sabiedrībā vai darba tirgu, ja nu tik tālu nonāktu. Integrācija ir ļoti aktuāls jautājums, tas šobrīd tiek risināts, to dara Bulgārijas valsts iestādes, tas, protams, notiek pārāk lēnu, bet, nu, katrā ziņā risināšana process ir sācies. Vēl viens jautājums. Ir šī pašreizējā un droši vien arvien vēl pieaugušā parādība mazgadīgie bez vecākiem, kas ierodas šai valstī. Nu, protams, šādi pusauģi ierodas, mēs gan nevienus neredzējām, un visu, ko satikām, teica, ka tādu nav, ka šādu mazgadīgo nav nepilngadīgo. Nu, konkrētajā centrācīm redzot, tad šie. Še Tad esam tur atsevišķi uzņemšanas centrs, kur šie mazgadīgie tiek uz, uzņemti. Tas pats par sevi šobrīd vēl nav problemātisks jautājums, bet te ir tomēr jāsako līdz tam, kas notiek ar šiem nepilngadīgajiem. Īpaši tajā gadījumā, ja šādu cilvēku skaits pieaugt. Un visbeidzot, vēl viena lieta, kas manuprāt nu, parāda ļoti spožu to liekulību, ko Eiropa mm, parāda šai ziņā. Bulgārijā tie, tiek pārmest tas, ka, lūk, viņi ceļot robežu eh, mūri robežai ar Turciju. Tas, protams, ir, nu, no vienas puses saprotams, jo, nu, tas varētu radīt problēmas lūk šiem robežu pārkāpējiem, tas varētu. Bet es domāju, ka Bulgārija vienkārši cenšas aizsargāt savas robežas, un mēs taču to no Bulgārijas arī prasām, ko konkrētā procesa ietveros. Arī to prasījām tajā brīdī, kad Bulgārija iestājās Schengen zonā. Tajā pašā laikā mēs viņiem pārmetam to ka viņi to dara šādā veidā, sakot, ka lūk, viņi tādā veidā liedz cilvēkiem iespēju ierasties viņu teritorijā. Bet tas jau arī ir tas mērķis gal galā, jo Eiropas un starptautisko tiesību aktu saistības to paredz, bet to jau nevar darīt vis, pie visiem apstākļiem. Bulgāri savukārt un pamatot, manuprāt, atbild, ka viņiem ir pilnīgi leģitīmi robežu čēšošanas punkti, un tas ir, tās ir tās vietas, kur cilvēkiem tad arī jādodas, lai iekļūtu Bulgārijā. Uh, Un tad viņu sūtīšana vai nesūtīšana atpakaļ par to lem, lemtu šajā šķēršošanas punktā. Nevis šiem cilvēkiem nelegāli pārējot robežu. Un tādā veidā varbūt sastapos ar daudz krietni mazāk problēmām ar šo žogu, jeb mūri. Un jāsaka, šī mūra celšana vēl pat nemaz nav sākusies, godīgi sakot. Nu, kā jau teicu, tie geogrāfiski mm, situācija ir diezgan sarežģīta Bulgārijai, jo līdz ar to uz viņiem tiek izrīts ļoti spēcīgs migrācijas spiediens, krietnes vairāk nekā citām valstīm, kas atrodas Eiropas vidienē. Bulgārijas varas iestādes, protams, vēlas mm, aizsargāt savas, nu, kontrolēt savas robežas tajā pašā laikā. Viņiem ir jāļauj šiem cilvēkiem iekļūt Bulgārija un Eiropas teritorijā tajos gadījumos, kad šie cilvēki meklē starptautisku aizsardzību un beigu beigās ir arī mērķis tīra objektīva vajadzība nodrošināt eiropeisku pieeju šīm lietām, ņemot vairāk Bulgāriju, taču viena no nabadzīgākajām valstīm Eiropā, un nevar viņu atstāt vienu pašu, lai tā nu tad mm, kuļas kā grib un mēģina tikt galā ar šo ar vienu pieaugošo imigrantu plūsmu. Un tāpat laikā mēs lūk pārmetam viņiem par, par šiem uzņemšanas apstākļiem. Nu, kā tad kopsavilkums ir tāds, ka Bulgārija ir īstenojusi būtisks centiens, lai uzlabotu uzņemšanas apstākļus bēgļiem. Ar to to var nepietiek, bet, nu, lūk, šie centieni turpinās. Un jāsaka, es priecātos, ja mēs šo piemēru uztvertu kā vēl vienu aicinājumu. Tas nav pirmais, bet kā vēl vienu. Mēs dzirdējuši esam jau līdzīgi aicinājumi no vidusjūras salām, no Lampedūzas un tā tālāk. Ja mēs to uztvertu kā aicinājumu, Atcerēsimies kaut vai Grieķiju, pie kuras krastiem šie cilvēki noslīk un tā tālāk, un Grieķijas ministrs nāca klajā ar, nu, pilnīgi absurdiem apgalvojumiem šais kontekstā, bet šķiet, ka Eiropa tomēr visus šos aicinājumus ignorē. Tā ir simboliski tikai pieiet visiem šiem jautājumiem, vismaz Ziemeļa Eiropas valstis, un viņi atstāja Dienvidu valstu ziņā uh, risināt šo situāciju, pēc tam gan viņi pārmet, ka lūk šie bēgļi ierodas uz Ziemeļu valstīm, bet nu jā, tāda šī situācija ir. Mums kā Eiropas parlamentāriešiem vajadzētu nosodīt šādu veidu liekulīgu attieksmi. Uh, Thank you very much. Paldies kopsavilkumam. Tā kā es sapratu, tad šajā vizītē arī kļuva skaidrs, cik pretrunīgs ir mūsu ziņas, ko mēs sūtam. No vienas puses ir jāaizsargā robeža, lai nodrošinātu pievienošanos Schengen zonai, un no otras puses atļaut vai neatļaut tiem, kas meklē patvērumu, iekļūt valstī tāpat laikā neļaujot viņiem eh, turpināt savu ceļojumu uz citām Eiropas daļām. Nu, tā ir tiešām tāda liekulīga pieeja humanitāras krīzes apstākļos. Paldies! Kā es jau pieminēju sākumā, mēs šo jautājumu apspriedīsim kopā ar Stojanovu kungu lūgums uzdot jautājumus, kur jāatbild rakstiski. komisija nereaģēja laikcīgi, tāpēc jūs Lībe komitejā vēlējāties uh, to apspriest. Par šo laiku jūs esat saņēmuši atbildi, cik es sapratu, bet mēs lūgsim arī komisiju sniegt kopsavilkumu uh, par šo atbildi. Kā es saprotu, Ilčev kungs vēlēs izteikties un arī pats Stojanov kungs. Sāksim varbūt tad ar Stojanov kungu, jo viņš bija tas, kurš uzdeva jautājumu komisijai. Jā, paldies priekšsarētāji. 16. oktobrī es šo jautājumu nosūtīju komisijai. Īstenībā tur bija trīs jautājumi. Un man likās, ka šie jautājumi ir pietiekami vienkārši un cerēju, ka Eiropas komisija uh, varēs pātrinātā procedūrā pietiekam ātri saņemt. Atbildi saņēma 12. decembrī. Kā jūs zinat, ka šajā procedūrā uh, laiks, kas atvēlēts komisija atbildes sniegšanai, trīs nedēļas, tas bija sen beidzies. Un tāpēc es šobrīd vēlos izteikties e, ka esmu ļoti neapmierināts ar šo atbildi, tur ir vairākas pretrunas. Uh, Jau pirmajā teikumā šajā atbildē es redzu pretrunas. Es jautāju par to, vai Bulgārija ir sniegusi savas iemaksas eh, Sīrijas fondam, Bēgļu fondam. Atbildē man rakstīts, ka Sīrijas krīzes sekām nav izveidots atsevišķs fonds bet e, ir paziņojums, ka 2 miljārdi eiro šobrīd ir mobilizēti un 960 miljoni no atsevišķām finanšu kategorijām. 2 miljārdi tas nav fonds jūsuprāt, bet tā taču ir nauda. Varbūt tas nav atsevišķi īpaši izveidots instruments, tas ir ārkārtas risinājums, es varētu tam piekrist. Manuprāt, atbildi ir sniegt netiešā veidā. Komisija acīm redzot norāda, ka es esmu nekompetents, tas gan neatbilst patiesībai. Tālāk komisija saka, ka Bulgārija ir 300 tūkstoši iemaksājušajā nefondā cik daudz uh, ir iztērēt no šiem diviem miljārdiem, tāds bija jautājums atbildē, kas man ir sniegta, šāda informācija netiek minēta. Es runāju ar komisārs Georgievs kundzi, viņa teica, ka ir šāds fonds, un viņa kā komisāra ir atbildīga par šo fondu. Komisāra Malmstrēma saka, ka šāda fonda nav. Es tāpēc nesaprotu, kāpēc divi komisāri runā pretrunā vienotrai viena atbilde, ko es saņēmu sarunas laikā, viena rakstiski un abas ir pretrunīgas. Līdz ar to man radušies vairāk papildu jautājumu, respektīvi, kāpēc jārunā aplinkus un apkārt, vai grūti ir viena labspus eh, dokumentu sagatavot atbildi saulaicīgi? komisija savas izpratnes robežās man ir sniegusi atbildi, bet fakts, ka komisija nespēja saulēcīgi atbildēt, manuprāt, parāda to, ka komisija nav vēlēsies objektīvi atbildēt. Man kā Bulgārijas delegācijas pārstāvim tās sniedz atbildi, un atsimedzot kā cilvēkam, kurš ir neveselīgi zinkārīgs. Es vēlreiz vēlējos noskaidrot pār divu miljārdu iztērēšanu. Vai komisija var sniegt mums informāciju uh, par to, kā šī nauda ir tērēta. Acim redzot, Bulgārija ir viena no trūcīgākajām valstīm, kur pensija mēdz būs 100 eiro mēnesī, bet valsts ir iemaksājusi 300 eh, tūkstoši, kas būtu 3000 Bulgāru pensiju apmēra. Tad bija arī vēl divi citi jautājumi, kas man par šo laiku ir radušies. Es vēlos pateikties Engela kungam par viņu apņemšanos. Protams, ka Bulgārijai ir jāaizsargā savas robežas, jānodrošina policijas uzraudzība, bet tās ir arī uh, Eiropas Savienības ārējās robežas, nevis tikai Bulgārijas robežas. Mēs esam apsolījuši, ka mēs sargāsim šīs robežas. Pirmais jautājums ir šāds. Ir skaidrs, ka lielākā daļa no bēgļiem, nezinu precīzi skaitu, kāda 12 tūkstoši kaut kur, pieņemsim, ka viņi ir bēgļi, bet tad izrādās, ka viņi nav sīrieši un nemaz nav īsti bēgļi. Bulgārija tiek kritizēta kas nu, sakot, ka starptautiskajās e, tiesību normās e, e, ir paredzēts, ka viņas nedrīkst sūtīt atpakaļ, bet ko darīt uz robežu? Kā lai uz robežu saprot, kurš ir bēglis un kurš ir nelegālais imigrants? Bulgārijai ir jānodrošina nepieciešamā organizēšana, lai varētu nosūtīt šos cilvēkus uz robežu kontrols punktiem un lai saprastu, kuri eh, no šiem cilvēkiem ir ielaižami valstī un kur sūtām atpakaļ. Daudz kolēģi eh, uzdevumi arī citi kolēģi. Eh, Malmstrēm runāja par to, tas bija 33. pāns, tātad Dublina 2. Jā, lūdzu, priekšsarētāji, lūdzu, izsakieties pēc iespējas īsāk. Jā, es eh, to līdz arī noslēdzu savu uzstāšanos. 33. pāns Dublina 2 tiesību aktos ir problemātisks. Daži no bulgāru kolēģiem saka, ka mēs nevaram aktivizēt šī pānta izmantošanu. Manuprāt, tas ir veids, kā parādīt solidaritāti krīzē. Mēs, protams, varam rakstīt ziņojumus, mēs esam atbildīgi Jautājums tad ir komisijai, kāda ir šī procedūra, kas paredzēta šajā pantā. Līdz šim tā nav tikusi izmantota. Lūdzu, paskaidrojiet mums, priekšsēdētāji, paldies. Ilčev kungs tālāk. Un tad lūgsim komisiju sniegt atbildes uz visiem šiem sarežģītajiem jautājumiem. Ilčev kungs. Jā, paldies. Esmu apmierināts ar šo ziņojumu, ziņojumu divu iemeslu dēļ. Vis, tas jau ir no pagājušā gada rudens sākuma laika. Mana ideja, ka situācija Bulgārijā ir jāuzrauga un jāanalizē, un informācija ir jādara pieejama Libe komitejā un plašākā kontekstā. Es sagaidīju, ka Bulgārijā problēmas eskalēs. Tas būtu jūtams arī ārpus Bulgārijas. Šī delegācija ar Engels kunga dalību bija ļoti sekmīga, to arī pierāda ziņojums. Mēs tikāmies ar Bulgārijas varas pārstāvu augstām amatpersonām, iesaistītajām iestādēm. Ziņojums ir detalizēts, visaptverošs, un tāpēc es vēlos pateikties Engela kungam, lai izteikt atzinību pacietīgs viņš ir bijis un efektīvi strādājis. Ziņojums būs ļoti svarīgs dažādos fórumos, diskusijās un lēmumu pieņemšanas procesos parlamentā un mūsu komitejā, jau man jāatkārtojās. Ziņojums ir tiešām pilns ar detaļām un faktiem. Trīs lietas, ko es vēlos pieminēt. Likumdošana Bulgārijā kā to parāda arī ziņojums prasa uzlabojumus. It īpaši 35. pāntā noteikti, tas noteikts ir pašreizējā bēgļu un patvēru meklētāju likumā Bulgārija. Šis pants un citi līdzīgi teksti prasa, ka valsts, kas uzņem potenciālos bēgļus, uh, imigrantus un nepilngadīgas personas bez pieaugušo pavadības. Šī valsts dara visu iespējamo, lai nodrošinātu ģimenes atkal apvienošanos. Kā jūs redzat no ziņojuma, mums ir 192 šādi nepilngadīgi personi, un mums ir jātiek galā ar izaicinājumu, kas eh, noteikti būs, ja tik tiešām sāksies šo ģimeņu apvienošana, atkal apvienošana. Tas nozīmētu vēl 600 aptuveni vecāku, kas pievienosies šīm nepilngadīgajām personām, kas atkal būtu eh, trauksmes signāls jau plaši zināmais žoks uz Bulgārijas-Turcijas robežu. Ziņojums un Engelkunga komentāri jau sniedz Atbild, tā nav siena starp divām valstīm, tā nav provokācija. Tas ir viegls žoks, lai novērstu riskantu robežu šķērsošanu un novirzītu cilvēku, kas vēlas šķērsot robežu uz robežu kontrols punktiem, jo, diemžēl, mums jāatzīst, ka neviens no šīm personām uh, nešķērsoja robežu caur robežu kontrols punktiem, bet gan naktī eh, neatļautās vietās. Un noslēgumā. Tas ir labi, ka šajā ziņojumā ir pozitīvi novērtēt Bulgārijas iestāžu darbības, lai īstenotu Eiropas Savienības ārējo robežu apsardzību. Mēs to bieži vien aizmirstam. Atpakaļ nesūtīšanas princips uh, var tikt vērtēts pozitīvi, neradot kaut, kaut kādus aizspriedumus ap šī žoga jautājumu. Ta, mans ieteikums ir tas, ka šo ziņojumu varētu izdalīt arī citām komitejām, tūlīt pat, pirmkārt jau AFET komitejai. Tāpat to varētu izdalīt e, juridiskajam dienestam, nosūtīt e, parlamentu juridiskajam dienestam. Visi šie skaitļi ir jābūt zināmiem, un visiem šiem kolēģiem ir jāpārzina situācija Bulgārijā. Jā, paldies, un e, tagad Paina kungs no komisijas. Lūdzu, atbildiet uz paustajām bažām, sniedziet atbildes uz jautājumiem, lūdzu. Jā, paldies priekšsarētāji. Sākšu ar Stojanov kunga jautājumu. Vispirms atzīstam, ka tik tiešām komisija ļoti novēloti atbildēja uz rakstisko jautājumu. Mēs izpaužam savu nožēlu, mēs nopietni uztveram atbildes uz parlamentu jautājumiem, mēs cenšamies izdarīt visu, ko varam, lai atbildētu uz šiem jautājumiem lielākoties to arī izdarām. Dažkārt eh, ir nepieciešama vairāk personu, vairāku komisijas dienestu sadarbību, lai varētu atbildēt uz jautājumu. Protams, tā nav eh, attaisnošanās. Mēs eh, cenšamies darīt visu iespējamo, lai ievērošīs šo termiņu. Šoreiz, diemžēl, tas neizdevās. Atbildēšu pēc būtības Manuprāt, mums nav nepieciešams pārunāt terminoloģiskos jautājumus, bet, lai precizētu, un kā mēs to norādām savā atbildē, nav konkrēts Eiropas Savienības fonds, kas ir izveidots Sīrijas krīzei, ir tēriņi no dažādām vietām un mehānismiem, lai palīdzētu risināt Sīrijas krīzi tieši šajā kontekstā ir minēti divi miljārdi, kas ir kopējie tēriņi no visdažādākajiem kopīgajiem kopējams izdevumiem un divpusējā līmenī no dalību valstīm. Vai sniedzot atbalstu iestādēm Turcijā, Libānā, Gruzijā, vai sniedzot uh, atbalstu NVO, kas darbojas uz vietas kopumā, ES tēriņi, tātad izdevumi no ES finanšu kategorijām saistīts ar humanitāro palīdzību un attīstības palīdzību pamatā nozīmē praktiskas palīdzības sniegšanu tām valstīm, kas cīnās ar bēgļu krīzi, respektīvi galvenokārt Sīrijas kaimiņu valstīm summa, ko snieg uz Bulgāriju, tas nav ticis izdarīts cauri Eiropas Savienību. To Bulgārija pati ir piedāvājusi citām reģionu valstīm cit, tiešā veidā. Es nevaru precīzi teikt, kas ir iztērēts, bet caur Briseli, ja tā varētu teikt, tas nav gājis. Tālāk. Pārējā daļa no jautājuma bija saistīta ar to, vai Bulgārija ir saņēmusi līdzekļus no šiem izdevumiem. Nē, mūsu minētajos skaitļos tur nav daļa, kas veltīta Bulgārijai attiecībā uz Sīriju kopš mūsu atbildes sniegšanas brīža. Šobrīd mēs varam papildināt, sakot, ka attiecībā uz Bulgārijas paaugstā atbalstu Eiropas patvērumu atb meklētāju atbalstu biroju Bulgārija turpina sniegt savu atbalstu šim birojam. Tas turpināsies līdz šī gada septembrim vispirms, tātad ārkārtas palīdzība Bulgārijai ir sniegta no dažādiem fondiem. Zin, pašreizējā iekšlietu finansējuma nosaukums Solid. Kopsumma veido aptuveni 5,6 miljonus eiro no Eiropas bēgļu fonda, 2,4 miljonu eiro no Eiropas robežu fonda. No tā, cik es saprotu, 80% avans maksājums jau ir veikts Bulgārijai. Un vairāk kā pusmiljons eiro arī no Eiropas atpakaļ atgriešanas fonda. Varbūt var atbildēt arī uz tādiem vispārīgākiem jautājumiem, kas izrietē no šīs diskusijas. Komisija atzīst un atzinīgi vērtē lielu daļu no tā, ko Engelkungs sacīja. Mēs piekrītam deputātu bažām par spiedienu, ko dažas no dalību valstīm saskarās migrantu plūsmas eh, kontekstā saistībā ar Sīrijas krīzi. Bulgārijas iestādes ir daudz ko paveikušas un sadarbībā ar uh, Eiropas komisiju, nevalstiskajām organizācijām, starptautiskajām organizācijām. Daudz kas ir darīts, lai Uh, novērst to, ka situācija pasliktinās. Mums šķiet, ka situācija ir stabilizēta, tomēr joprojām paliek daudz izaicinājumu. Kā Engelkungs norādīja, ka situācija par uh, uzturēšanās apstākļiem šajos aizturēšanas centros, lietu izskatīšanas ātrumu un tā tālāk. Šajā kontekstā bija arī diskusijas par 33. pāntu Dublins regulā. Ja komisija apsver šobrīd šo opciju, mēs labi apzināmies, ka ja šī norma tiks aktivizēta un komisija te, sagatavos ieteikumu saskaņā ar šo pāntu, tas nekādā veidā nav uh, domāts kā soda sankcijas kas būtu kā kaunināšana Bulgārijai vai kas tam līdzīgs. Nē, tas ir veids, kā parādīt, ka tik tiešām mēs atzīstam, pastāv problēma, ir nopietna situācija, kas ir jāpārvar. Tas būtu nopietns signāls, ka Bulgārija nav atstāta vienatnē, ka Eiropas Savienība gatava palīdzēt Bulgārijai pārvarēt šo krīzi. Un tas būtu arī kā publisks aicinājums izrādīt solidaritāti ar Bulgāriju, kas var būt dažādos veidos, materiālā vai operatīvā līmenī. Un komisija jau ir mobilizējusi atbalstu un turpinās to darīt. Lēmums par šādas rekomendācijas sagatavošanu e, ir atkarīgs no tā, vai komisija uzskata, ka tas ir nepieciešams. Šobrīd šāda iespēja tiek apsvērta, un ja līdz tam nonāks, tad eh, komisāra kolēģija būs tā, kas pieņem šādu lēmumu. Paldies, deputāti! Priekšsarētāji, paldies par sniegtajām atbildēm. Vēl viens balsojums ar ekonu komiteju mums ir paredzēts, eh, tāpēc pavisam īsi. Uh, īsam kopsavilkumam vārds Engelkungam eh, par šiem komentāriem. Un viena lieta, ko es vēlējos vēl pieminēt, ka bija priešlikums nosūtīt šo ziņojumu AFET komitejai. Manuprāt, tā ir laba ideja, un mēs palūksim sekretariātu to arī izdarīt, jo arī viņi var eh, labi izmantot šo ziņojumu. Engelkungs, lūdzu, vārds jums kopsavilkumam. Ko Un mēs redzam, ka deputāti ierodas uz balsojumu. Lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es nevēlu kavēt uh, mūsu sēdes norisi un ļaušu arī kolēģiem ieņemt savas vietas. Vēlējos tikai pateikties par šo diskusiju deputātiem, pateicos arī komisijas pārstāvim par mums sniegto skaidrojumu viedokļu apmaiņas noslēgumā. Eh, nav nekas man daudz piebilstams. Es saprotu, ka visi tie, uz ko attiec šis ziņojums, to augstu vērtē un ar to arī aprobežošos. Priekšsēdētāji, liels paldies jums vēlreiz par to, ka jūs strādājāt pie šā jautājuma. Pirms noslēdzam šo sanāksmes daļu, es tikai gribu paziņot, ka nākamā sanāksme notiks 24. februārī Strasbūrā mums notiks balsojums, lūdzu visi nāciet uz sanāksmi, un pēc tam mums notiks sanāksme Briselē 6. martā 9. no rīta. Nē, es atvainoju, šeit ir kļūda. 10. martā šī sanāksme notiks nevis 6. kā tas bija rakstīts darba kārtībā. Un Tātad zālē ienāk uh, ekonkomitejas deputāti, tādēļ tagad piecu minūšu pārtraukums, un tad mums notiks kopīgs balsojums. Paldies visiem!